šos labojumus, un attiecīgi labojumi tiek uzskatīti par pieņemtiem. Un pārējām pie darba kārtības nākošā punkta, kas ir padomis un komisija.